honorable members. Godātie deputāti. Ich möchte die Sitzung wieder beginnen. Gribētu atsākt sēdi. Divi svarīgākie deputāti ir ieradušies, respektīvi kontaktpersona un arī Linda Makevena, kas ir koordinātora. Uh, Šodien mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar doktoru Marku Šprengeru, un šo viedokļu apmaiņu esam apņēmušies uh, cieši to organizēt, daudz kolēģi gan vairs nav šeit. Šprengerkungs ir Eiropas slimību profilaks un kontrolas centra direktors. Jau citus jūsu kolēģus esam tikuši, satikuši pēdējās dienās un nedēļās un uzklausījuši viņus eh, par to, kāds ir mm, debašu eh, stāvoklis, jo aģentūras mums ir svarīgas, jo tur eh, tieši tas, ko mēs darām, tātad veidojot likumus, tur tas tiek īstenots. Un tāpēc mēs no jums šodien sagaidām ziņojumu par to, kas tad šobrīd ir aktuāls, un pēc tam varēs deputāti uzdot jautājumus, un jūs atbildēt uz viņu jautājumiem. Un mēs varēsim diskutēt. Lūdzu, Sprenger kungs, jums vārds. Thank you very much. It's an honor to be here. Paldies, ir liels gods būt šeit. Es gribētu jums sniegt pārskatu par mūsu galvenajām aktivitātēm un sasniegumiem pēdējā gada laikā. Es gribētu arī pieskarties eh, nākotnē, proti nākamajam gadam un arī ilgāk termiņu nākotnē. Ja es varētu sākt ar eh, aktivitātēm, ko mūsu aģentūra ir īstenojusi pēdējā gada laikā. Kad es jūs eh, pagājuši gadu uzrunāju, es minēju uh, Eh, četras prioritātes - masaliņu iznīdēšana, laboratorija kapacitātes eh, sadarbošanās ar ES kandidātu valstīm, ja paplašanāsnās valstīm un eh, nelīdzsvara novēršana veselības jomā. Tie ir tādi ilgtermiņa izaicinājumi, tās arī turpmāk būs mūsu prioritātes arī nākamgad. Paplašanāšanās jomā esam sadarbojušies ar Horvātiju. Uh, šogad. Tas ļoti labi darbojas, un mēs turpināsim ar Īslandi, Melnkalni un Serbiju. Runājot par masaliņām. Par masalām. Mēs redzam, ka šī slimība ir attīstījusies, piemēram, Liverpūlē, Anglijā. Un Tās ir, eh, tā ir lielākā masala epidēmija kopš 80 gadiem. Vairāk kā 200 eh, gadījumu un vairāk kā 40 bērnu ir slimnīcā. Visā Eiropas Savienībā saslimšanas eh, gadījumi ir samazinājušies skaits. 2011. gadā tika ziņots par vairāk kā 30 tūkstošiem masalu gadījumiem. Uh, un šobrīd ir tikai 5000 saslimšanas gadījumi, bet, protams, 5000 gadījumi joprojām ir pārāk daudz. Eiropas mērķis ir sasniegt nulles līmeni, bet salīdzinājumā ar līdzšanējiem gadiem e, ir bijušas tādas e, mērenas masalu sezonas. Ja jūs paraudzīsieties uz grafiku attiecībā uz masalām e, no 2008. gada, tad jūs redzēsiet, ka Šeit ir dažādi līmeņi. Bet tas nenozīmē, ka ja šogad ir mierīga situācija, tad tas būs tā arī nākamgad. Un te es gribētu runāt um, kā par to, kāpēc masals un uh, līdzsvaru jautājumi ir ilgtermiņa prioritātes. Ja mēs vēlamies uh, masals iznīdēt Eiropā, mums ir jāpas, jāsasniedz 95% vakcinācijas nosagums uh, visās dalībvalstīs. Un ja valsts to nevar pašas paveikt, uh, Eh, tad eh, tomēr arī eh, gadās saslimšanas gadījumi pat valstīs, kur ir augsta vacinācija, un saslimšanas gadījumi bieži vien ienāk no kaimiņu valstīm, un mēs arī eksportējam saslimšanas gadījumus uz ASV. Un mēs nevaram iznīdēt šo slimību, ja mēs nepieminam nevienlīdzību veselības aprūpas jomā, jo ir pa, iedzīvotājs lāņi, kas uh, nesaņēma pietiekam daudz veselības palīdzību. Šeit ir runa par imigrantiem, par romiem, un vakcinācija šo grupu vidū bieži vien ir ļoti zema. Un rezultāts ir tāds, ka šajās kopienās ir atkārtoti slimības uzliesmojumi, un tāpēc mūsu kontrolas centrs ir uh, līdz īpašu uzsvaru uz šiem sabiedrības slāņiem. Pagājuši mēnesi Dublinā mums bija ļoti laba sanāksme ar dalībvalstu ekspertiem, pārstāvjiem no Romu kopienas, uh, un uh, citiem uh, nomādu pārstāvjiem. Un šajā sanāksmē mēs vienojāmies par desmit praktiskiem priekšlikumiem par to, kā valstis var uzlabot vakcinācijas uh, apjomu šajās eh, ļoti ievērojamajās grupās un arī vispār sabiedrībā. Es priekšlikumus nosūtīšu nākamnedēļ komisijai un dalību valstīm nākamās nedēļas sēdē, kur būs runa par bērnu vakcināciju. Tagad par laboratoriju kapacitāti. Tas ir tāds ilgtermiņa mērķis, bet es gribētu pievāvāt piemēru, kā mūsu kontrols centrs un partneri uh, nesen izmantoja jaunas laboratorijas tehnoloģijas. Uh, Pagājušajā nedēļā uh, komisija lūdza mums veikt uh, uh, izvērtējumu par salmonēlas uzliesmojumu. Tas uh, bija jauns pasākums mūsu aģentūrai. Mēs izmantojām mūsu ātrā riska izvērtēšanas uh, uh, instrumentu un sastādījām šo dokumentu uh, dažu dienu laikā. Interesanti ir tas, ka uh, mēs koordinējām progresīvas laboratoriju testēšanas tehnoloģijas izmantošanu uh, gan no veselības aprūpas sistēmas, gan no pārtiks ķēdes sistēmām. Dažādās uh, dalībvalstīs bija līdzīgi gadījumi, uh, Un šīs kopējais laboratorijas darbs un labā sadarbība ar pārtiks nekaitīgumu iestādi šajā projektā eh, ļauj man domāt, ka mēs eh, turpmāk varēsim ļoti ātri risināt šādus gadījumus. Un visbeidzot, viens no svarīgākajiem mūsu darbā ir atbildēt uz eh, negaidītiem un neparastiem notikumiem. Piemēram, pagājušajā nedēļā mēs saņēmām apliecinājumu par diviem gadījumiem, kad bija divi saslimšanas gadījumi ar kādu vīrusu, un kad es saņēmu ziņu no uh, savu nodaļas vadītāju, es lasīju um, grāmatu par cīņu pret ebolu un HIV vīrusu, bet uh, Mūsu eksperti strādāja arī nedēļas nogalē, lai izstrādātu ātru risku novērtējumu. Paralēli ekspertu laboratorijas Nīderlandē, Vācijā un apvienotajā karalistē ar atbalstu no mūsu um, um, nu, aģentūras izstrādāja specifiskus tekstus jauniem vīrusam. Eiropas līmeņa eksperti un um, dalībvalsts eksperts tas sadarbojās, nebija nekāda darba dublēšanās. Svētdien 9. vakarā komisija mūsu aģentūras ātrā riska novērtējumu eh, publicēja ES agrīnās brīdināšanas un rēģēšanas sistēmā. Papildus informācija un testi arī tika publicēti. Tas nozīmē, ka nākamajā pirmdienā, kad šis eh, vīrus eh, pievērsa plašsaziņas līdzekļu uzmanību, veselības ministri jau bija saņēmuši pēdējo informāciju. Manuprāt, tas ir pareizais veids, kā izmantot uh, Eiropas uh, ierobežotos veselības aprūpas resursus. Mēs saskārāmies ar kopējiem draudiem, sadarbojāmies un uh, veicām šo zinātnisko darbu vienu reizi un nevis 27 reizes katrā valstī. Līdz ar to dalībvalstīm un komisija ir labs pamats, lai reaģētu uz uh, Uh, krīzēm un uh, jūs savā informācijas dokumentā varat saņemt uh, detalizētu informāciju par 30 citiem gadījumiem, ko mēs uh, apstrādājam. Tagad gribētu parunāt par mūsu plāniem 2013. gadā un tālāk. Ir vairāk svarīgi uh, punkti 2016. gadā. Pirmkārt, nākamais gads būs tas, kad mēs ieviesīsim jaunu um, neatkarīgu zinātnisku politiku. To mēs darīsim, lai novērstu interešu konfliktus. Otrkārt, mēs uh, veiksim arī neatkarīgu ārējo izvērtējumu. Šeit esam pieņēmuši izvērtētājus uh, un datu uh, uzkrāšanas process sāksies šogad. Uh, Mums vajadzētu saņemt galīgo ziņojumu nākamajā gadā. Un treškārt, mēs pieņemsim strateģisko daudzgadu programmu 2014. līdz 2020. gadam. Bet darbs jau ir pie tā sācies. Pagājuši nedēļa Stokholmā mums bija uh, kopējā strateģijas sanāksme, kurā tikās eksperti no dalību valstīm, no uh, veselības aprūpas iestādēm, uh, un viņi mums sniedz ļoti svarīgu tehnisko informāciju. Mēs to izmantosim, lai izstrādātu konsultāciju dokumentu, kuru nosūtīsim arī mūsu partneriem, tā skaitā jūsu komitejai. Kas man pārsteidz diskusijās ar mūsu nacionālajiem kolēģiem, ir tas, eh, eh, cik ļoti svarīgi ir, lai mēs mūsu darbu turpinātu, bet mums būs jāmaina tas, kā mēs strādājam. Un, eh, protams, daļa no tā būs arī mācīties padarīt vairāk ar mazāk resursiem. Uh, Es saprotu, ka budžeti arī dalībvalstīs veselības aprūpas sektorā samazināsies, un es domāju, ka daudz vairāk būtu jādara Eiropas Savienības līmenī, tā mēs varētu izturēt šos taupības laikus. Paldies Jutai Haugai uh, par uh, uh, palīdzību, viņa ir referenta ar budžetu, bet tagad par mūsu uzraudzības datiem par infekcijas slimībām. Uh, Jūs varētu saņemt uh, ļoti biezu uh, ziņojumu uz papīra, bet nākotnē es gribētu redzēt uh, uz mūsu viedtelefoniem aplikācijas un tā saņemt informāciju. 2020. gadā mēs redzēsim, uh, ka uh, mikrobioloģijas laboratoriju uh, tehnoloģijas būs būtiski attīstījušās. Uh, mūsu nacionālajie partneri vēlas, lai mēs uh, koordinējam šo jauno tehnoloģiju ieviešanu uh, sabiedrības veselības sektorā, lai to varētu darīt efektīvi. Ja es uh, joprojām 2020. gadā uzstāšos šajā komitejā, esmu pārliecināts, ka mēs joprojām runāsim par HIV, par tuberkulozi, un esmu pārliecināts, ka dalība valstis uh, joprojām sadarbosies ar mūsu krīzes, mūsu kontrols centru, lai reaģētu uz negaidītiem draudiem. Pareiz tas ar uzmanību un uh, gaidīšu jūs jautājumus. Thank you very much. Lielas paldies, Sprenger kungs, par jūsu prezentāciju un tagad gribētu dot vārdu mūsu kontaktpersonai attiecībā ar ECDC Jenokodakas kundze lūdzu. Thank you, Mr. Springer, for a very... Uh... Paldies, Springer, Springer kungs, par ļoti informatīvo uzstāšanos. Protams, esmu vīlusies, ka mūsu vidū nav vairāk deputātu, kas jūsos klausās. Esmu labi pazīstama uh, ar savu agresivitāti pret daudzām aģentūrām. Es viņas mēdz devēt par kvango, par tā saucamajām nevalstiskajām organizācijām. Taču šī aģentūra gan ir atbalstā, mēs uh, to tiešām varam vērtīgi izmantot un tā var uzlabot mūsu iedzīvotāju stāvokli, veselības stāvokli. Un es esmu priecīgi būt par kontaktpersonu, tā ir vienīgā aģentūra, ar kuras labprāt sadarbojos. Strādājot ar Marka komandu, uh, Ehm, mums pagāja ilgs laiks, līdz mēs panācām savus pārstāvis. Sanāksmes doma ir, lai mēs eh, varētu regulāri eh, uzklausīt šos eh, pārstāvis, pirms viņi nonāk mm, izpildu valdē. Svarīgi, lai jebkura aģentūra piešķir pievienoto vērtību, un esmu īpaši gandarītas sacīt, ka uh, Eiropas slimību profilaks un kontrols centrs ir samazinājis savus izdevumus divās jomās, kā esmu piefiksējis. Pirmkārt, 2013. Eh, gadam par 13 procentiem ir samazināts slimību, uh, samazināts slimību uzraudzības budžets. Un vēl arī samazināt izdevumi misijām sanāksmēm. Tas ir 60 tūkstoši eiro apmēra ietaupījums apsveicu Marku. Uh, un viņa komandu ar šo, šiem panākumiem un arī turpmāk novēlu šādi strādāt. Vēl viena joma, kas ir svarīga, ir būtiski Eiropas slimību profilaks un kontrolas centrs mums par um, nelielu summu nodrošina to, kas mums Eiropā nepieciešams. Mums bija Londonas Olimpiskās spēles un Eiropas uh, futbola čempionāts un abos gadienos uh, cilvēkiem ceļojot uh, no vienas dalībās uz otru, ir liela slimību izplatīšanās iespēja. Un esmu priecīga, ka uh, septiņas dienas nedēļā jūsu aģentūra uh, nāca klajā ar informatīviem ziņojumiem par slimību izplatību un visiem bija iespēja uh, Eh, būt informētām par to, kādas tagad ir veselības riski, kādas slimības ir izplatījušās. Viena no problēmām, ar ko bija jāsaskaras aģentūrā, bija pārorganizācija un personāla jautājumi. Ir vairākas problēmas lietas. Kad vien jūs kaut ko pārorganizējat tad, eh, un maināt cilvēkiem amatus, tad vienmēr kāds ir apmierināts un cits atkal nav. Galvenā problēma bija tā, ka bija cilvēki, kas no tās sistēmas gribēja dabūt kaut ko vairāk. Taču nopietnas problēmas manā skatījumā šeit nebija, un patiesībā pašreizējā organizācija ir labāka nekā tā bija agrāk. Diemžēl parlaments mm, nav sniedz lielu savu ieguldījumu aģentūras programmā, varbūt mums būtu jābūt proaktīvākiem. Uh, Iespējams, ka kādi deputāti ir gatavi padalīties savās pārdomās, kā viņi gribētu sadarboties ar Eiropas slimību profilaks un kontrolas centru. Viena no problēmām, ko apspriedu ar priekšsēdētāju, es esmu uh, kontaktpersona un uh, manas kompetences šai ziņā ievērojami atšķiras no citu kontaktpersonu sadarbību ar citām aģentūrām kompetencēm. Varbūt mēs varētu kaut ko darīt, lai uh, iegūt to pašu pievienoto vērtību no mūsu aģentūrām. Varbūt varētu būt labā koordinācija, piemēram, reizes sešos mēnesī, sešos mēnešos būtu sanāksme eh, starp šiem kontaktpersonām, lai tad mēs secinātu, kāda ir labākās prasa paraugs sadarbībā. Nākošu gadu mēs ceļosim uz Stokholmu. Ceru, ka mēs vēlreiz varēsim apmeklēt šīs aģentūras telpas un uzrunāt personālu, uh, varbūt tad grupas šoreiz varētu nosūtīt citu personu kā savu pārstāvi, un tā varētu paplašināt savu zināšanu loku. Tas arī viss no mans puses. Paldies! Paldies nākošā runātāja Linda Maggeven, lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Es tāpat kā Jana Kudakis kundze esmu vīlusies, ka nav gana daudz eh, deputātu šeit klāt, un uh, koordinātora līmenī par to būtu jārunā. Esmu priecīga, ka esam ieguvuši šo informāciju par maslām, bija diskusija pagājušajā gadā. Kādas reāli ir tendences eh, mas, ar masalām? Jūs runājāt par tādu kā epidēmiju Liverpūlē, bet kāda vispār ir tendence Eiropā šai ziņā? Vai cilvēki vairāk vakcinējas pret masalām, vai viņi ir informētāki? vai dalībvalstis atbildīgi īsteno savu darbu, vai vienkārši vai no kā citu, vai ir nodrošināts, ka vecāki saprot, cik svarīgi savus bērnus vakcinēt. Otrakārt, runājot par neaizsargātajām sabiedrības daļām. Un tie cilvēki, kas iespējams mazāk apzinās veselības riskus, saprot, ka tādas uh, kopienas tiešām ir. Man šķiet, es pagājušajā gadā lasīju The Guardian avīzi, un tur bija rakstīts, ka uh, cilvēki dodas, piemēram, uz Āfriku, un uh, no šīm eksotiskajām valstīm atveda tādas slimības, kas līdz šim ne, nebija piedzīvotas. Mēs, piemēram, Nīder no Nīderlandes eh, ceļotā bija atveduši ļoti retas slimības. Cilvēki dodas eh, atvaļinājumā vai ir imigranti no tām valstīm, eh, atgriežas savās izcelsmes valstīs un tad atkal uz Eiropu. Vai mēs arī vēlamies darbību vērst uz šīm kopienām? Mēs jau nevēlamies, lai cilvēkiem būtu baili ceļot uz eksotiskām valstīm. Uh, Taču ir jāuzmanās, lai cilvēki neatvestu uz Eiropas kontinentu tādas slimības, kas mums nav pazīstamas, mēs nezinām, kā tās ārstēt. Un tālāk finanšu krīze. Mēs runājam par uh, nevienādo uh, situāciju veselības jomā. Mēs dzirdam, ka eh, Grieķijā veselības sistēma ir sabrukuma robežas, Ko finanšu krīze ir e, darījusi, kā valstis gatavojas pārobežu sadarbībai slimību gadījumā? Paldies! Paldies, un tagad vārds Sprenger kungam, lai viņš varētu atbildēt uz kolēģu jautājumiem. Lūdzu! Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Janaku Dakis kundzei. Paldies par jūsu laipniem vārdiem. Esmu priecīgs jūs apmeklēt un piedalīties viedokļu apmaiņā. Vēlos arī pateikties eh, jums par jūsu jautājumu, jautājumiem. Masalas ir tāda slimība, kas līdzinās tornādo. Tas vienkārši eh, ceļo iet pāri Eiropai. Pirms pāris gadiem bija skarta Rumānija, nākošā valsts pēc gada bija Francija. Un nesenā pagātnē uh, masala skāra Anglijas ziemeļu daļu. Protams, eh, mm, tas ir atkarīgs, cik daudz cilvēku nav vakcinēti, kas ir pakļauts šīs slimības riskam. Turklāt šī slimība nāk tā viļņveidīgi ir secināms, ka ik pēc četriem gadiem ir tāds kā vilnis slimības uzplūds. Šogad šādu gadījumu skaits ir mazāks nekā pagājušajā gadā, un tas nav Eiropas slimību profilaks un kontrolas centra veiktā darba dēļ, vai tāpēc, ka vakcinācija būtu lielākā apjomā, bet tāds ir vienkārši vīrusa izplatības ritms. Ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu vakcināti, un šai ziņā neesmu īpaši optimistiski noskaņots. Ir e, vairākas iedzīvotāju grupas, kas ir pret vakcināciju, viņi vēlas izplatīt baumas, ka vakcinācija esot nedroša, un viņi uzskata, ka šai ziņā ir pastāv liela drauda, un, protams, ir arī īpašs kopiens, es zinu, piemēram, vairākas paraugs Vācija, kura Rudolfa Steinera piekritēji um, uzskata, ka vakcinēties nav labi, tā tad uh, arī šādā kopienā masāli izplatība palielinās. Romi, tā ir ļoti īpaša sabiedrības grupa, biju tiešām priecīgs, ka Bulgārija un Rumānija mani aicināja tikties ar Romas kopienas pārstāvjiem. Protams, Roma ir ļoti daudzveidīga sabiedrības daļa, taču es ļoti augstu vērtēju Bulgārijas institīvu, to sauc mediātori, jeb starpnieki. Roma kopienas pārstāvi eh, darbojās tāda kā veselības virzītāji, un viņi arī palīdzēja Uh, apmācīt cilvēkus lasīt un rakstīt. Un šie veselības um, informēšanas kampaņas virsītāji arī uh, kļuva par ārstiem un nodrošināja to, ka pat kopiena sniedz ārsta pakalpojums. Jo patiesībā es biju pārsteigta uznāca, ka Romi nav pret vakcināciju, bet viņi vienkārši nezina visus faktus Un līdz ar to arī tie medicīniskie risinājumi nav vienmēr pielāgo šīs kopienas dzīvesveidam. Atbildot uz jūsu jautājumu par eksotiskajām slimībām, par tiem slimību nesējiem, kas ir atkarīgi no katras valsts, nesenā pagātnē apvienotajā karalistē bija viens pacients, kuram bija hemorāģiskais drūdzis. Un bija ļoti gandarīts par valsts veselības iestāžu darbinieku darbu. Viņi savu pienākumu ļoti labi izpildīja, bija ļoti laba saikne ar valstīm ārpus Eiropas Savienības un bija iespējams tad izsakot tos pats, tiem pacientiem, Parasti tad, ja jūs eh, ar ko kaut ko inficējaties eksotiskā vietā, tad jūs to nevarat, eh, eh, jūs ar to nevarat aplipināt citas cilvēkus turpat. Taču mums ir protokols Eiropas slimību profilaks un kontrolas centrā, ka pacients, kurš ir līdmašīnā un jau bijis inficēts tajā brīdī, tad mēs varam izsakot, kāda vēl pasažieri bija tajā līdmašīnā un novērst risku Mortality, and there we have a very good system. Leģionāra slimība arī ļoti bīstama, un e, tad mums ir jāizseko, jo īpaši viesnīcas, kurās e, cilvēki inficējas ar leģionāru slimību. Jūs pēdējais jautājums par finanšu krīzi. Mani ļoti uztrauc tas, ka finanšu krīze lielā mērā ietekmē šos aspektus. Mēs zinām, ka arvien vairāk cilvēku kļūs par bezdarbniekiem, palielināsies um, sabiedrības neaizsargāto cilvēku skaits, marginalizēto cilvēku skaits. Šie cilvēki, protams, ir pakļaut tuberkulozes vai HIV riskam, aids riskam Taču tai pašā laika, kad eh, piedzīvojam šo neaizsargoto sabiedrības daļu pieaugumu, ir mazāk pieejams budžets, lai nodrošinātu pamat veselības aprūpi. Tas ir jāapzinās. Nesen mēs secinājām, ka Grieķija ir palielinājies um, um, ar aids saslimušo skaits, un tas ir tāpēc, ka ir palielinājies intravenozais narkotiku lietošanas skaits, un um, Un uh, tāpēc, ka opiju pirkt ir pārāk dārgi. Un ja tā turpināsies, tad mēs nonāksim katastrofas priekšā. Atēnās notiekošais ir uh, bīstama situācija un ir ļoti svarīgi izbrīvēt budžetu preventīvām programmām. Vēl viena lieta. Mēs zinām, ka Um, pretestība mikrobiem pieaug, un tas īpaši skar slimnīcas, un tad, ja mēs pārvietojamies no vienas valsts uz otru valsti, tad ir ļoti svarīgi uzraudzīt, eh, kāda ir šī rezistence pret baktērijām, eh, kāda ir pacientiem eh, rezistento batē, baktēriju klātbūtne. Es vēl minēju tuberkulozi. Mūs īpaši uztrauc eh, tuberkulozes mm, pretestība daudzām zālēm, zāļu neiedarbību uz tuberkulozi. Un tad eh, var arī nezināt, kāda terapija pacientam ir jāsniedz, un pacients negūst tādu ārsteišanos, kā tam nepieciešama tuberkulotas gadījumā, tad, kad eh, baktērijas spēja pretoties daudzām zālēm, eh, tuberkulozi var pieveikt tikai 50% gadījumos. Tāda ir arī finanšu krīzes ietekme uz veselības jomu. Paldies! Paldies, eh, Sprenger kungs. Manuprāt, tā ir ļoti laba norāda. Tā nav pirmā reize, kad mēs komitejā diskutējam par to, kādu ietekmi finanšu krīze e, nodara uz veselības e, aprūpas jomu, kas attiec uz veselības aprūpas sistēmu, uz finansējumu, antibiotika rezistents, piemēram, Tad, kad es, piemēram, esmu uh, slimnīcā un uh, man jau neko nelīdz labākās programmas, ja tas viss nav finansēts un nav garantēts finansējums, ka mani var pārbaudīt. Tad mēs vēl ilgi te varam diskutēt par šo tēmatu, bet uh, tas viss ir finansēšanā, apdrošināšanas sistēmā jāiekļauj, jo tās ir tiešām liels programmas, kas mums var sagaidīt. Redzu, ka ir ieradušies vēl daži kolēģi. Vai kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad es gribētu uzdot jautājumu, un proti standarti jautājumu, ko mēs parasti uzdodam. Ko jūsu aģentūra dara, lai novērstu interešu konfliktus, kas ir darīts, jo bieži vien eh, šis temats tiek pieminēts diskusijās. Tā pašā laikā mēs vēlamies eh, vislabākos pieejamos eh, ekspertus, lai viņi strādātu šādā aģentūrā. Tās ir mūsu prasības, vienmēr tās mūsu mērķis. Uh, bet vienmēr arī ar šo te prasību nodrošināt pēc iespējas lielāku caurskatāmību. Un dažkārt jau eksperti saka, nē, es negribu, viņi atsakās tā tad, eh, jo viņi redz, ka var būt, eh, zinām, saikne, eh, ko jūsu aģentūra dara, tas man interesētu. Un tas noteikti visas grupas šeit interesētu lūdzu. Yes, I'm, I'm... Jā. Tiešām priecājos, ka šim svarīgiem jautājumiem pievērš pietiekam liela uzmanība. Protams, ka mēs uzturam kontaktus ar daudziem ekspertiem, un ja mēs uh, sāktu ar mūsu uh, pašu cilvēkiem, tad mēs publicētu interešu deklarācijas, un mēs pārbaudītu, vai viņiem ir uh, bijušas kādas īpašas intereses. Mēs vēlētos, lai būtu kopēja pieeja šajā jautājumā. Un mana pieredze liecina par to, ka šis mērķis nedaudz novirzījies. Es zinu, ka pirms divām stundām revīzijas palāta noturēt preses konferenci par interešu konfliktiem. Un es tiešām ceru, ka tiksim panākt vienošanās, kā risināt šo jautājumu. Tomēr Pat bez eh, šīs vienošanās mēs pievēršam lielu uzmanību šim jautājumam. Esam eh, publicējuši eh, tātad interešu deklarācijas, mēs pārbaudām informāciju. Protams, ka tāda lieta var notikt, ja ekspertam nav interešu konflikts. Tomēr viņš sāks strādāt pie jauna darba devēja, kas varbūt arī farmācijas uzņēmums. Tādā gadījumā viņam vai eh, viņš, viņ vai viņš eh, tiks izslēgts no konkrētās komitejas. Tā jau ir noticis. Līdz ar to mēs eh, pievēršam tam lielu uzmanību. Mums ir mūsu atbildības darbinieks, un es ceru, ka nākamajā mēnesī izpildu padome apstiprinās jauno strateģiju šajā sakarā. Tomēr es arī ceru, ka tiks izvērsta vispārīgāka pieeja un arī parlaments izstrādās savas vadlīnijas. And, and visit... Ja jūs uh, atnāksiet ciemos, tad es ar prieku jums uh, izrādīšu visas šīs lietas, lai jūs paši redzētu, kā mēs risinām šīs lietas. Thank you very much. Liels paldies! Un tagad sveicu komisiju. Mm -hmm un var dot vārdu arī komisijas pārstāvim, ja vēlties izteikties. Lūdzu, Rainkungs. Thank you very much. I'd just like to say. Paldies. Eh, tikai vēlējos nedaudz izteikties par lietām, kuras eh, tika aktualizētas diskusiju laikā, jo sevišķi saistībā ar vakcināciju jautājumu. Manuprāt, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Vēlējos tikai norādīt, eh, ka komisija ir sastrādājusies ar Ungārijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē, lai izstrādātu padomes secinājumus par bērnu vakcināciju Un kāpēc pasākumi šīm, šiem, um, tam visam būs liela konferences nākamajās nedēļas laikā? Tajā mēs centīsimies atrast, kādas iniciatīvas ir iespējams veikt Eiropas līmenī, lai eh, mudinātu dalību valstis eh, eh, paaugstināt bērnu vakcināciju. Protams, tas arī atspoguļosies, atspieguļo um, tātad, akūto situāciju saistībā ar masalu uh, izplatību. Tomēr ļoti aktuāls, protams, ir šis bērnu vakcinācijas jautājums. Otrā lieta vēlos atsaukties uz padomus rekomendācijām. Basoties uh, uz līguma pantu, uh, tātad uh, attiecībā uz sezonālo vakcināciju un dalībvalstu apņemšanos šobrīd padoms darbojās ar slimību kontrolas centru, un mēs cer, cer, šobrīd strādājam pie, eh, pie ziņojuma, kuru mēs centīsimies eh, prezentēt līdz gada beigām. Tad skatīsimies, vai dalībvalsts tiešām ir īstenojuši rekomendācijas, eh, kas viņām bija jādara. Esam saņēmuši informāciju, ka šī tā, mm, piemērošana ir ļoti atšķirīga. Un trešā lieta, kas tika minēta, attiecās uz pandēmijām un to ar to saistīto vakcināciju. Pēc 2009. gada vakcinācijas un pandēmijas Eh, komisija eh, eh, tika lūgts izstrādāt rekomendācijas saistībā ar šī veida vakcināciju. Tad, lai katra valsts atsevišķi vestu sarunas ar vakcinu tirgotājiem un vajadzētu izstrādāt grupu, kas saruna, vestu sarunas par šo vakcīnu iepirkšanu. Un iespējams vakardien pamanījāt, ka šī komiteja apsvināja Barņēkunga ziņojumu Eh, tas tika iestādāts tiesību aktā, kur ir ierosinājusi komisija, tātad attiecībā uz nopietniem pārobežu eh, veselības draudiem. Līdz ar to mēs vēlamies izstrādāt kopīgu eh, līgumu starp dalībvalstīm, kuras vēlas kopā iepirkt vakcīnas pret pandēmijām. Un tas uh, dos dalībvalstīm uh, iespēju arī kopīgā veidā uh, iepirkt cita veida uh, zāles uh, pret, uh, pret pandēmijām. Un mēs ceram, ka nākotnē uh, to būs iespējams izvērst arī attiecībā uz citiem medicīniskiem produktiem. Un uh, š, šis te ziņojums Tātad eh, arī eh, padomē par to risinās uz priekšu sarunas, un tas pastiprinās eh, saikni starp riska novērtējumu, kur veic kontrols centrs, un riska novērtējumu, kur veic paši dalībās, un tiks radīta sistēma, kas ne tikai attieksies uz pārnēsājumām slimībām, bet arī uz citiem apdraudējumiem veselībai. Paldies! Paldies! Vai jūs gribētu uz to atbildēt, Sprenger kungs? Thank you very much. Uh, the... Paldies! sadarbības starp komisiju un kontrolas centru ir ļoti produktīva šajās jautājumos. Vakardien es ar mērķi piedalījos konferencē par vakcināciju pret gripu. Tajā bija daudz cilvēku no eh, ministrijām. Protams, ka mēs apmaksājām arī visas eh, biļetes. Es skaidri norādīju uz to, ka No vienas puses tas ir lieliski, ka ir eh, padomas rekomendācijas eh, vakcinēt riska grupas, bet no otras puses arī ļoti svarīgi, lai industrija uzņemtos atbildību, lai e, izstrādātu izcils vakcīnas un attiecībā uz vakcīnām er, pētījumi, kurus ir veids mūsu centrs, liecina, ka joprojām ir iespējas veids uzlabojums. Tāpēc ir arī joprojām svarīgi skaidri norādīt, ka viņiem ir īpaša atbildība. Es nezinu, vai es varu paust savu viedokli attiecībā uz pārobežu eh, veselības draudu eh, iniciatīvu, par kuru jūs vakardien spriedāt, bet ja es to varētu darīt, es teiktu, ka es tiešām biju priecīgs eh, ar jūsu diskusiju iznākumu vakardien. Jā, ich glaube, das war gestern. Jā, manuprāt, vakar tas arī bija labs um, kompromiss, kuru mēs radām, un mēs bijām arī tiešām uh, uh, gatavi uz kompromisu šajā ziņojumā par pandēmijām. Par ņauziņojumu sakrātnes atvainojos. Un es redzu, ka jūs arī atbalstāt šo jautājumu Šeit noteikti var uzsvērt arī Eiropas eh, pievienoto vērtību. Mums ir 500 eh, miljoni iedzīvotāji, un viņiem visiem ir tikai viena veselība. Ja mēs to varam labāk aizsargāt, pārobežu kontekstā strādājot un uh, izmantojot šo te aģentūru, tad tas ir ļoti labi, un šeit mēs skaidri varam redzēt, ka ir Eiropas pievienotā vērtība. Un mēs, protams, diendienā pie tā strādājam, bet jūs kontrolējat šo darbu, jūs esat atbildīgi par šo jomu Stokholmā aģentūrā arī informēt mūs par to, ko vēl vajadzētu labot. Un es gribētu uzsvērt, ka jūs arī esat neatkarīga aģentūra. Mēs dažkārt vēlamies, lai aģentūras arī eh, vairāk veiktu komunikācijas, jau saziņas darbu. Neredzu, ka kāds kaut ko gribētu teikt, eh, līdz ar to pateikšos tiem, kuri šodien šeit bija komitejā, un par tiem, kuri eh, pie tiem, tātad pateikšos arī tiem, kuri nebija komitejā. Mēs katrā ziņā koordinātoru sanāksmē apspriedīsim, kā šādas debats varētu organizēt uh, mm, turpmāk, jo negribu aizvainot nevienu, kas bija šeit, eh, un tie, kas nebija klāt, tie paši ir vainīgi, jo viņi šo to nokavēja. Šprengerkungs vēl jums visu to labāko, un nākamā gada aprīlī mēs eh, apmeklēsim jūs ar delegāciju uz vietas, un tad jūs mums varēsiet arī parādīt, ko jūs tur darāt, kāds ir jūsu darbs. Paldies, ka ieradāties, paldies par prezentāciju. So, wir sind damit auch. Līdz ar to esam arī nonākuši pie darba kārtības eh, beigām, jo vakar mēs nobalsojām, tad atcēlām balsojumu un arī viedokļu apmaiņu ar komisiju. Tiem, kas eh, to vēl nepamanīja, 20. un 21. punktu vakar jau izskatījām, un nākamā viduskomitejas sēde notiks 5. un 6. novembrī. Paldies visiem! kas līdz galam vēl izturēja un vēl diskutēja. Vēlu jums jauku pēcpusdienu un labu atgriešanos mājās. Paldies!